Tagad eh, balsosim par Lānsbēķa kunga ziņojumu. Eiropas Savienības un Gruzijas asociācijas nolīgums - noteikuma apiešanas novēršanas mehānisms. Šķiet, ka Lānsbēķa kungs vēlējās izteikties. Vai tā ir? Es neredzu zālē Lānsbēķa kungu. Man šķiet, ka viņš nevēlas izteikties. Nē, viņš vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Gruzija iespējams ir vis tālāk gājusi uz priekšu reformu īstenošanā attiecībā uz asociācijas nolīgumu un vīzu liberalizāciju. Gruzijas iedzīvotāji atbalsta Eiropas virzienu. 68% labprāt pievienoties Eiropas Savienībai, lai atbalstītu demokrātiju savā valstī. DCF tā arī nodrošina pozitīvu ietekmi Gruzijā. E, Turpinās reformas un standartizācija, un eksports uz Eiropas Savienību visticamāk pieaugs. Taču asimetrija tirzniecībā vēl vien ir minimāla. Gruzija mm, noteikti iegūs labumu, tāpēc, ka tiks veidots darba vietas, būs izaugsme un investīcijas, būs paredzama vide uzņēmēji darbībai. Tas nodrošinās drošības tīklu Eiropas Savienības ražotājiem, lauksaimniecības produktiem un arī Gruzijas ražotājiem, lai varētu ievērot krāpšanas noteikumus Es vēlētos pateikties ēnu referentiem visiem, kas piedalījās darbā. Paldies arī konsultantiem un aicinu, lai jūs atbalstītu manu sagatavoto ziņojumu. Vienotais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Euh, Tagad ratificēsim Marafkešas nolīgumu. Ir eh, saņemtas, saņemts lūgumraksts numur 924. Tāpat eh, šis ir vienotais balsojums, kurš ir par, pret, kurš atturas, pieņemts. Tagad iebildumu izteikšana saskaņā ar reglamenta 106. pantu. Ģenētiski modificētu sojas pupiņu FG72 atļaušana. Rezolūcijas priekšlikums no vīdes eh, komitejas. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums - kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Personāla balsojums otrajam grozījumam sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Tagad Otrs dokuments attiecībā uz ģenētiski modificētām sojas pupiņām. Tas pats rezolūcijas priekšums, tāpat ir komiteja. Tagad te ir runa par MON 87708 un MON 89788 pupiņām. Rezolūcijas balsojums sākam uh, balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par pirmo grozījumu, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tagad personāla balsojums par otro grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par visu rezolūciju. Personāla balsojums sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Tagad eh, trešais dosie tieši tādā patā pašā veidā. Te ir runa par savas pupiņām MON 87705, MON 89788. Eh, trešais grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim parastajā kārtī, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tagad personāla balsojums par otro grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad eh, personāla balsojums par visu rezolūciju. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad iebilduma izteikšana saskaņā ar reglamenta 106. pantu emisijas no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transporta līdzekļiem Eiro 6. No vides eh, komitejas puses iesniegts iebildumi. Šķiet, ka Bjankovas kundze vēlējās runāt pirms balsojuma. Lūdzu, jums vārds. Lūdzu, godāmā kolēģi. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie uh, deputāti. Es izlasīšu komitejas oficiālo paziņojumu, bet vispirms vēlētos pasvītrot, ka komisijām parlamentam ir ļoti vienotas intereses. Pēdējās nedēļas laikā mēs eh, varējām piedāvāt ļoti skaidru, uh, saprotamu sistēmu. Un ir svarīgi, lai uh, dalībvalstis pildītu noteikumus, nekādas nākotnē vairs Volkswagen skandāls. Komisija ir apņēmusies izveidot ļoti uh, skaidras, stingras procedūras kopš 2017. gada, lai mērītu uh, emisijas braukšanas apstākļos. Un, uh, eh, 28. oktobrī mm, transporta līdzekļu komiteja balsoja uh, par uh, robežvērtību ieviešanu emisijām uh, vieglajiem automobīļiem un saņēma kritiku uh, no parlamenta par uh, atbilstības faktoriem. Līdz ar to regulas pārskats ir atbilstoši instruments, lai atbildētu šo kritiku. Uh, Otrā atbilstības faktora pārskatīšana ir ieskatīta, ies, iekļauta komisijas e, regulā. Šī pārskata klauzula ir e, vērsta uz to, lai uh, otro atbilstības faktoru varētu saskaņot ar pirmo. Komisija vēlas uh, izmantot šo klauzulu jau 2017. 17. Eh, gadā un darīt to eh, katru gadu. Tehniskie uzlabojumi, kas ir sagaidāmi, eh, nozīmē, ka autobūvētājiem jau šodien ir jābūvē automašīnas ar atbilstības rādītāju viens desa ziņojumā mm, paustais un komisijas piekrišana parlamenta viedoklim par to, ka ir jāizvērš uh, reālās braukšanas apstākļos izmešot testēšana un jāiestrādā tā Eiropas Savienības likumdošanā. Komisija ir viensprāts ar padomu un parlamentu un aicina panākt kompromisu pēc iespējas ātrāk. Komisija jebkurā gadījumā nodrošinās to, lai Eiropas parlaments tiktu atbilstīgi e, iesaistīts visu šo te tehnisko radītāju izstrādē un uh, darīs visu, lai abi līdz likumderevēji izveidotu uh, drošu uh, pārbaužu sistēmu uh, autotransporta līdzekļiem. Paldies! Merci, madame. Le président de la commission. Paldies! NV komitejas priekšēdētājs Lavijas kungs arī vēlējās izteikties. Lūdzu, jums vārds. Priekšādētājs kundze, es vēlētos pateikties komisārai Bienkovskai par to, ka viņa ir klāt plenārsēdē, un es arī vēlētos pateikties vicepriekšādētājam Šefčkovičam par ļoti nozīmīgo darbu. Šis paziņojums parāda, ka e, institūcija sadarbība ir pozitīva, un tas norāda arī uz skaidru apņemšanos attiecībā uz nākotni. Es gribētu aicināt visus Eiropas parlamenta deputātus ņemt vērā šo apņemšanos balsošanā. Tas ir ļoti nozīmīgs visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies! Merci beaucoup. Nous a... Paldies! Eh, tagad eh, balsosim. Balsosim par rezolūciju kopumā. Mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums personāla balsojums. Sākam balsot. Le vote eh, est clos. Beidzam balsot. Ce n'est pas accepté. Mums bija vajadzīgs eh, kvalificētais vairākums, kas nav sasniegts, līdz ar to iebildumi nav apstiprināti. Tagad eh, Rēdingas kundzes eh, ziņojums sarunas par pakāpojumu tirdzniecības nolīgumu tīsā. Tas ir starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojums. Sāksim ar 64. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. 20. balsojums personāla balsojums sākam balsot. Le vote. Le vote Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 66. grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 21. grozījums. Ceļot roku, kurš par? Pret, atturas, norādīts. Personāla balsojums par 22. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par 24. grozījumu ceļot roku. Kurš par? Nē, es atvainojos 23. grozījums, atvainojos. 23. grozījums un eh, personāla balsojums ir paredzēts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 24. grozījums. Ceļot roku. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts personāla balsojums par 23. Eh, un 25. Kurš eh, sākam balsot? Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par 26. grozījumu. Sākam balsot. Sākam balsot, kolēģi. Beidzam balsot. Norēdīts. Tagad paceļot roku par 27. grozījumu par, pret, atturas, norādīts. 28. kurš par, pret, atturas, norādīts. Tagad 4. grozījums par, pret, atturas, norādīts Noraidīts. Pārbaudīsim, ja jūs vēlaties. Sākam balsot par ceturto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmais punkts. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Es diemžēl nevaru saprast, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad personāla balsojums par 65. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 29. grozījumu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad piektais grozījums - ceļot roku. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. Pārbaudīsim personāla balsojums par piekto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, bet ļoti tuvu bija rezultāts. Tagad 1B eh, punkts V. Sākotnējais teksts, pirmā daļa, kurš par? pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta. Tagad 30. grozījums par pret atturas noraidīts. Sestais grozījums par pret atturas noraidīts. Personāla balsojums par 31. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 32. par. Pret, tad 32. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 33. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 54. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 34. grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 35. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad balsosim par 1CIX punktu. Divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Es redzēju tikai, kurš balsoja par, bet pieņemts. Pirmā daļa tātad, kurš par, pret, atturas. Es gribētu, lai mēs pārbaudām. Tātad balsojam par otro daļu 1CIX punkts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Mm, Gunāmie kolēģi, lūdzu celiet roku skaidrāk. 36. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim ar personālu balsojumu par 37. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējs teksts 1BV punkts. Kurš pār, pret, atturas, Pieņemts. 38. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Personāla balsojums par 40. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums par 41. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums par 42. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 43. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad eh, personāla balsojums par 44. grozījumu. Kurš par? Es atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 45. grozījumu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 46. grozījumu. Personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 1GIX punktiem. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par 47. grozījumu, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts noraidīts. 48. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tagad par 49. kurš par, pret, atturas. Es šķiet, ka noraidīts, bet es gribētu pārbaudīt, ja neiebilstat. Balstosim par 49. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par 50. grozījumu personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, paceļot roku par 51. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Personāla balsojums par 53. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par septīto grozījumu, kurš par, pret, atturas, norādīts. Tagad balsosim par 52. grozījumu. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tad, tad 8. grozījums atkrīt. 68. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par devīto grozījumu par, pret, atturas, Es teiktu, ka noraidīts, bet pārbaudīsim, ja jūs neiebilstat. Devītais grozījums - elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 55. grozījumu par, par, pret, atturas, noraidīts. Tagad eh, desmitais grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 56. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 11. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Tagad 12. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Tagad personāla balsojums par 13. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Tagad balsosim par 14. kurš par, pret, atturas, norādīts. Balsosim par 57. kurš par, pret, atturas, norādīts. 58. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 15. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 59. kurš par, pret, atturas, norādīts. Balsosim par 16. kurš par, pret, atturas, norādīts. Par 60. kurš par, pret, atturas, norādīts noraidīts. 61D, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. Otrais, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 18. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 62. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 69. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 63. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Tagad balsosim par jauno dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību stratēģiju pēc 2015. gadā. Te ir runa par grupas EFDD rezolūcijas priekšlikumu. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīta. Tagad rezolūcijas priekšlims no sociāldemokrātu ALDE, GOE un Zaļo grupām. Balsojam par pirmo punktu, sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par personālu balsojumu par otro punktu sākotnējais teksts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 2D grozījums. Um, trešajā punktā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad eh, desmitais grozījums, kurš par pret atturas. Es vēlētos, lai mēs pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par desmito grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par trešo grozījumu par, pret, atturas, norādīts. 12. grozījums divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, nav īsti skaidrs, varbūt mēs varētu pārbaudīt elektroniski pirmo daļu 12. grozījumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. Otrā daļa līdz ar to atkrīt. Tagad balsosim par 11. grozījumu arī divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Otrā daļa 11. grozījumā sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Tagad balsosim par 13. grozīmu par, pret, atturas, norādīts. 15. grozījums pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta Un pārbaudīsim. Tātad otrā daļa 15. grozīmā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, bija grūti saprast patiešām un noraidīts. Tagad balsosim par 16. grozījumu, paceļot roku, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsosim par ceturto punktu sākotnējā tekstā divās daļās. 16. Mm, grozījums, tad pārbaudīsim. Atgriežamies pie 16. grozījuma, balsosim elektroniski. Sākam balsot. 16. 16. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad ceturtais punkts, sākotnēs teksts, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad piektais punkts, ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsojam par 17. grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Piektais punkts līdz ar to atkrīt. Tagad pēc sestā punkta piektais grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 14. grozījumu par pret atturas. Šķiet, ka norādīts, bet es gribētu pārbaudīt. Balsosim par 14. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. Balsosim tagad ar personālu balsojumu par sesto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 7D grozījumu. Par? Pret? Atturas? Nu, es teiktu, ka norādīts. Norādīts. Tagad balsosim par astoto grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Balsosim par um, personālu balsojumu ar sākotnēju tekstu A apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par 9D grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Norādīts. Balsosim ar personālu balsojumu par F apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par pirmo grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par visu rezolūciju kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka balsošanas seans ir beidzies. Pārtraucam sanāksmi. Balsu skaidrojums sāksies pēc brīža.